Herzlichen Dank. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie vereinzelt da sind. Äh, umso schneller geht's. Ich wollte Sie bitten. Es äh, vēlējos, lai jūs lūdzu pieņemtu darba kārtību. Mēs vēlējāmies mainīt punktu, programmas punktu 4 un 3. Un pie balsošanas eh, punkts 9. Un 11. darba kārtības punktā Spānijas ministre tiks nomain, eh, tiks eh, pārstāvēta ar pētniecības valsts sekretāru. Ja jūs piekrītat šai darba kārtībai, kur gan ir diezgan grozīta, tad Eh, es pievērstos kodoldrošības jautājumam, ķīmiskās, bioloģiskās, radioloģiskās un kodoldrošības stiprināšanai. Un tur mēs runāsim par rīcības plānu, un kolēģis Franko ir par to atbildīgs. Un ja jūs piekritīsiet, tad kolēģim Franko es dotu vārdu. Lūdzu, sākat. Je vous rappelle que les dispositions en matière de sécurité intérieure et de protection physique. Paldies, es gribētu jums atgādināt, ka drošība, eh, fiziskā drošība ir dalībvalstu kompetencē, eh, taču harmonizācija šajā jomā Eiropas Savienībā ir būtiska. Eiropas eh, plāns ķimiskās, bioloģiskās, radioloģiskās un kododrošības stiprināšanai Eiropā, kas labāk ir pazīstams eh, kā saīsinājums CBRN, ir uh, zināmā mērā saskaņojas ar uh, līdzīgiem plāniem cīņai pret uh, terorismu, jo pēc 11. septembra notikumiem uh, vēlme šāds pasākums veikt ir pastiprinājusies un dažādās dalību valstīs ir noteikti pasākumi, bet mēs mēģinam izveidot sistēmu, lai uh, uzlabot sadarbību starp privātajiem un uh, valsts ieinteresētajām pusēm, un, protams, ir svarīgi šo plānu ieviest pēc iespējas ātrāk. 24. Eh, jūnijā pagājušajā gadā komisija nāca klajā ar paziņojumu, ir pagājis vesels gads, un ja no parlamenta nav skanējis nekāds politiskais vēstījums šī gada laikā, nu tad tas, man liekas, ir par ilgu. Eh, ja masu iznīcināšanas ieroči nonāktu teroristu rokās, tas būtu vislielākais drauds eh, drošībai Eiropā. Pat neskatoties uz, uh, uz to, ka CBRN uzbrukumu praktiski Eiropā nav bijis, mm, mēs uh, nevaram to izslēgt. Piemēram, tā saucamo netīro kodola bumbu Uh, radīšana no kaut kur nozaktiem radioaktīviem materiāliem var uh, ievērojami apdraudēt uh, veselību. Un ja mēs, uh, piemēram, redzam šos ķīmiskos uzbrukums, kas ir notikuši Japānā un no ASV, tātad arī uh, tās ir jāņem vērā. Un uh, jāsāk rīkoties šeit prātīgi, efektīvi. Eiropas plānā ir tāda visaptveroša e, pieeja ķīmiskai, bioloģiskai, radioloģiskai un kodola drošībai. Vispirms prevencija, noteikšana un reaģēšana. Es domāju, ka mums šeit vajag tādas e, trīs dažādas pieeja vēlme strādāt, ieviešana un praktiskā pētniecība, zinātne. Un, lai varētu apvienot šos te starptautiskos centienus, uh, Eiropa daudz ir strādājusi pie uh, pasaules mēroga šādas vienošanās panākšanas, un mm, tālajošākais mērķis ir uh, ķīmisko un bioloģisko ieroču vispārējā aizliekšana visā pasaulē. Svarīgi ir, lai sadrībotos arī izlūkdienesti, Ir valstis, kurās CBRN eh, plāni ir tālāk attīstīti kā citās valstīs. Un mums vajadzētu darboties saskaņoti, nevis sadrumstaloti. Mums vajadzētu veicināt eh, tātad tīklošanos speciālistu starpā, un izstrādāt noteiktu industriālu politiku CBRN drošībai, kas balstītos uz uh, pašreizējiem standartiem, certifikāciju un attiecīgām iekārtām. Un ļoti bieži uzņēmumi vienkārši netiek iekšā uh, eh, ASV un uh, Ķīnas uh, tirgos, jo ir tādi nosacījumi izvirzīti, kurus uzņēmumi nespēja izpildīt. Un mums arī vajadzētu ieviest tādus standārtus, kas netraucētu mūsu industrijai. Un pirms tiek realizētas dārgas pētnieciskās programmas, mums vajag aplūkot, kādas iespējas sniedz pašlaik pieejamās tehnoloģijas un kādā veidā mēs to visu varam pārnest uz tirgu. Es vēlētos uzsvērt arī nepieciešamību pret apvienu, pret uh, apvienotiem apmācību centriem, lai mēs varētu sastruktūrēt eh, jau esošās zināšanas. Un arī sadarbībai ir jābūt struktūrētai, sadarbībai ar mūsu partneriem. Protams, kolēģi, es ar nepacietību vēlos uzklausīt jūs teikto, un liels paldies! Sirsnīgi pateicos, un eh, kā nākamo es lūkšu e, ēnu referentu no sociālistu partijas. Paldies! și am uh, onoarea și plăcerea să colaborez cu colegul Gaston, raportorul nostru principal și Paldies, priekšsēdētāji! Ir eh, liels eh, prieks eh, spēt strādāt ar jums kopā, īpaši ar Gastonu kungu kā referentu un ar visiem pārējiem kolēģiem, kas ir ieinteresēti šajā tēmā. Uh, Ir pavisam divas pakāpes regulē, regulējumam un koordinācijas pasākumiem CBRN jomā. Eh, komisijas paziņojums tika publicēts pirms gada un padome ir jau uh, spērus nepieciešamos soļus, un pašlaik mēs atrodamies ieviešanas stadijā. Būs tātad ieviešanas, pro, ziņojums par ieviešanas procesu, 2011. gadā nav iespējams izvairīties no uh, tādām krīzēm, kā piemēram avārija, uh, naftas platformas avārija Meksikas līcī un uh, gripas epidēmijas vīrus un citas lietas, bet mēs varam sadarboties, lai mēs varētu uh, Eh, piemēram, minimizēt riskus šādās situācijās. Un par šīm visām lietām ziņojumā mēs runāsim. Gastonkungs ir sac, teicis, ka mums ir jāuzsver uh, zinātniska pētniecības eh, nozīme, īpaši tad, kad mēs runājam par dažādiem ķīmiskiem, bioloģiskiem, radioloģiskiem uh, produktiem. Par, preven par prevenciju šeit noteikti ir jārunā. Un mums eh, tiešām ir jābūt gataviem tiem izaicinājumiem, kādiem mūs var pakļaut teroristu grupas. To daudz kas tiek darīts caur zinātnes un pētniecības septīto ietvaru programmu. kurā ir paredzēts eh, strādāt eh, pie dažādām iespējām cīnīties eh, pret iespējamiem uzbrukumiem, un runa ir par to, kā novērot un kontrolēt šos dažādās vielas un to pārvietošanu. Komisijai mm, vajadzētu izmantot iespējas, ko piedāvā internets, un uh, informēt pilsoņus uh, par to, mm, kādu pasākumu viņiem būtu jāveic uh, dažādās avārijas situācijās un citās ārkārtas situācijās. Tiešām jāiz, un jāizseko arī dažādiem, dažādām tīmekļa vietnēm, kurā ir runa par to, kā veidot ieroči, izmantojot šos materiālus, vai pat šādi materiāli tiek piedāvāti pārdošanai. CBRN materiāla izmantošana ietekmē cilvēku dzīves, un mums ir jāspēj reaģēt uz jebkuru incidentu šajā sakarā. Mums ir nepieciešams tikt galā ar jebkuru incidentu, sadarbojoties ar dalībvalstīm. Paldies, Rībiga kungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī vēlējos pateikties Franko kungam, e, jo drošībai, protams, ir ļoti liela loma, un es e, ir jāuzņemās vairāk atbildības šajā sakarā. Es arī domāju, ka komisija iet pareizu ceļu, kā apdraudētības jomas varētu ierobežot ar iepriekš sagatavotiem pasākumiem, un tad mums ir jāskatās arī, ko dara pārējās 26 dalību valstis, un kad mēs konstatējam problēmas, ka mēs analizējam šos jautājumus, ka tas nav tikai vienas dalībvalsts jautājums, bet, protams, tam būtu jābūt cauredzamam arī citās dalībvalstīs, jo tad, kad notiek konstatācija, lai mēs varam attiecīgi reaģēt. Un, protams, ir jāsagatavo arī ārkārtas gadījumu plāni, jo 27 dalību valstīm būtu jāsaskaņo savi plāni, Um, tas būtu ļoti labi, un jāredz arī, kādas dalība valstis labāk ir sagatavojušās un ko mēs viens no otra māci, varam mācīties. Un uh, noteikti arī drošības ekspertiem no 27, 27 valstīm būtu jāstrādā kopā Un tāds varētu būt mūsu mērķis, lai mēs varētu aizvien jaunā līmenī mūsu zināšanas papildināt. Es domāju, šī tā dēvētā benchmark sistēma ir ļoti vajadzīga un ļoti laba, um, kur mēs runājam par lietām, arī par izmaksām, lai būtu efektīvi risinājumi Un tieši ekonomiskās krīzes laikā šīs drošības arhitektūras ir ļoti būtiskas, un mums ir jālūkojās, protams, kā mēs samazinām izmaksas arī tad, ja rodās problēmas situācijas. Un katrā gadījumā es arī e, ļoti apsveicu to, ka komisārs Ettingers ir uh, uzaicinājis uh, domāt par uh, E, iepriekš brīdinošiem pasākumiem par eļas, e, izl, e, par šo eļas katastrofu un gāzes izplūdi un tam vajadzētu būt, protams, mums par brīdinājumu. Es domāju, ka Franko kungs ir mums uzrakstījis ļoti svarīgu ziņojumu, īpaši arī pilsoņiem Eiropā, kas ir ļoti nozīmīgs. Paldies! Uh, next is Mr. Tori. Jā, Mr. Tori. Tori kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Un es arī gribu pateikties Franko kungam par teicamo darbu. Un es piekrītu. Piekrītu tam, ko teica nepat nu Rūpiga kungs smeļas, viņš smeļas iedvesmu no mūsu zināšanām un no mūsu gudrības. Mums ir jāņem vērā tas, kas notiek dažādās valstīs. Pirms mēs izsakām kādus priekšlikumus, mums jāskatās, kāda varētu būt labākā. Uh, Es piekrītu Rībiga kunga uh, priekšlikumam, ka mēs iesaistām ekspertus no dalību valstīm uh, un no sākuma arī uzklausām, kas tur tiek darīts, uh, kādas atbildes tiek sniegtas sarežģītās situācijās un tā tālāk. kas attiecās uz tematiem, kas tika skārti, es tomēr vēlētos pievienot vēl vienu, un to es uzskatu par ļoti nu, sarežģītu, komplicētu. Bet es domāju, ka vismaz par to būtu vismaz jādiskutē. Vai tas pēc tam tiek tiešām arī skatīts, tas, tas ir jālemj jums ļoti eh, lielu lomu spēlē šajā gadījumā informācija. Tai gan ir pozitīva, gan arī negatīva ietekme. Informācija, protams, ir ļoti fundamentāli būtiska eh, zināšana izplatīšanai, lai pilsoņi eh, vienmēr apzinās šo risku, kādu, viņa, kādu viņi tiek pakļauti, bet no otras puses Uh, un tas ir saistīts ar tēmu, kura tika skārta, uh, piemēram, ar gripas epidēmiju pagājušajā gadā. Uh, tātad informācija, kur bija ļoti tāds uztraukts raksturs. Informācija, kur šeit tik sniegta. Um, uh, pilsoņos izraisīja lielas bažas. Bet no otras puses arī valstis izlēma reaģēt, kuras bija ļoti sāsinātas šajā gadījumā. Protams, es zinu, informācija ir ļoti mm, sarežģīts jautājums Bet es arī šo elementu pievienotu uh, tiem tematiem, par kuriem mēs diskutējam, un mēģināšu to arī iedabūt. Uh, un komisijai tagad būtu vārds Heimans kungs, lūdzu. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs ar interesi uzklausījām komentārus, ko minēja referenti, ēnu referenti un šīs komitejas dalībnieki. Protams, taisnība, ka paziņojums tika pieņemts jau pirms gada un viss ir attīstījies un padomi ir nolēmusi, ka vienojusies par rīcības plānu pagājušā gada beigās. E, patiešām Konsultatīvā grupa ir sākusi darbu šī gada februārī, un tādēļ e, tiek savesti kopā dalību valstu eksperti, viņi palīdz komisijai un dalību valstī ievies šo rīcības plānu, bet tā ir ļoti svarīga struktūra. Mēs esam izveidojuši apakšgrupas, kas skata katru atsevišķu sadaļu šajā rīcības plānā, lai būtu savākt pēc iespējas vairāk iespēju mācīties no kļūdām. Un vēl mēs cenšamies uh, veidot pētījumu darba kārtību, kas uh, atbilst uh, zināšanu kategorijām. Un arī publiskās privātās partnerības tiek veidotas. Mēs eh, gaidām jūsu diskusijas un vēl jūs turpmākus komentārus, bet šķiest, ka viss vis līdz šim eh, teiktais būtu arī atbalstāms no mūsu puses. Paldies! Jā, paldies, es arī saku. Un līdz ar to šīs programmas punkts ir izsmelts. Es norādu, ka mēs jūlijā vēl pie tā atgriezīsimies. Uh, un tagad nākamais punkts. Runa par Eiropas standartizāciju, un Bitikofer kungs jau runāja. Lūdzu, Bitikofer kungs vēlreiz. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Tātad šī garlaicīgā tēma standartizācija kļūst diezgan interesanta, jo mums bija divas brokastis, kur mēs šo lietu diskutējām, un patiesi tur bija arī augsti ekonomikas pārstāji, arī piemēram šodien intergrupu, um, mazo uzņēmēju, kā arī IMKO komitejā bija šodien uzklausīšana par šo tēmu, kur es daudz ko mācījos. Un Saistībā ar šo pieredzi un sarunām ar kolēģiem man radās iespējas, ka daži jautājumi, kurus mēģināju šeit pierakstīt, tiešām guva arī atsaucību. Ī, īpaši no MVU redzes punkta, ka principi Uh, Pasaules tirzniecības organizācijas principi, īpaši pārredzamība un atklātība, ir ļoti būtiski. Un gan nacionālajā, gan arī Eiropas līmenī attiecīgi rīkoties un iesaistīt. Uh, no MVU redzes viedokļa problēmas ir īpaši trijās jomās, tas ir izmaksā, sarežģītībā un arī sakarā ar dalību. Kas attiecas uz izmaksām, tad ir ļoti daudzi standarti, kur ir saistīti savā starpā Uh, un uh, mēs lūksim arī, lai tie tiktu, uh, tie tiktu publicēti kopsavilkumā, kas ir internetā publicēts bez maksas, lai, piemēram, nevajadzētu ceļojumu izmaksas sekt, lai uzzinātu, kāds šāds jautājums. Standartiem jātiek vienkāršotiem, īpaši, kas attiecas uz referencēm, tās ir jāsamazina. Eh, vēl es vēlētos norādīt, ka uzklausīšanā šodien IMCO komitejā eh, tika norādīts, ka eh, standartizācijas procesā ir jābūt sadarbībai attīstībā un pētniecībā, tātad akadēmiskajās aprindās, izglītībā, un tas ir jāpastiprina. Un pēdējais uh, Eh, vēl um, ats norāde no manas puses. Es eh, tātad norādīju, ka būtu ļoti labi, ja komisija eh, mēģinātu koordinēt ar uh, darbu ar mūsu starptautiskajiem partneriem, un vācu tulkojumā koordinēt ir saskaņot tulkots. Es domāju, ka tas ir pārāk uh, tomēr pārspīlēti. Arī vācu valodā tam vajadzētu būt koordinācija. Jā, ir jau labots, es tieši to dzirdēju. Um, tagad um, Tofka kungs. Čerman. Priekšsēdētāji kungs un kolēģi, pirmkārt, ļaujiet man izteikt eh, abrīnu par Butikafera kunga veikto darbu pie šī te atzinuma. Priekšlikums uzlabo to, kā Eiropas standartizācija strādā, un mēs novērt, es novērtēšos apoliņus tas, ka tiek iekļautas visas ieinteresētās puses, tas ir liels solis uz priekšu uz mērķi. Mums jāgādā, lai vides un patērētāju asociācijām būtu piešķirta sava loma, tad, ja tiek veidot standarte. Vēl svarīgi garantēt pareizu ieviešanu, uzraudzību šo, šiem standartiem. Uh, kā arī atbilstības kritēriji iestādēm, kas veido standarts, un šis atzinums e, atbilst šīm prasībām. Vēl mums jāgarantē, lai mēs saņem, izveidotu pareizi informācijas plūsmu par standartiem, un mums jāparēdz iespēju e, izveidot informācijas kampaņas. Paldies! Frau Tikaus. Tikaus kundze, lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-l felicit pe colegul Butikofer. Paldies, priekšsēdētājs. Arī gribu apsveikt Butikofer kungu par šo atzinumu projektu. Runājot par IMCO uzklausīšanu, Eh, mums vajadzētu šādu sanākšanas eh, rīkot eh, biežāk, jo Eiropā standarizācija nav pietiekoši labi zināma, kaut gan tā ir ļoti svarīga gan Eiropas konkurentspēja, gan iekšējā tirgus darbībai. Es domāju, ka ar šo atzinumu mums jāaicina komisija pātrināt procesu lai pieņemtu paziņojumu, kuru sola komisija. Tātad paziņojumu par Eiropas standart, standartizācijas sistēmu. Šis paziņojums ir cieši saistīts ar standartizācijas paketi. Un ļoti svarīgi mums noteikt tos pasākumus, kurus vajadzētu iekļaut šajā paketē tas ir jāiekļauj arī mm, rīcības plānā, kas būs pievienots šim paziņojumam, lai būtu vairāk integrēta un efektīvāks e, standartizācijas process Eiropā, lai palīdzētu inovatīvām un dinamiskām firmām un arī e, palielinātu ES lomu starptautisko standartu izveidē nemaz nerunājot e, ilgspējīgāku finansējumu visiem standartu izstrādes procesiem. Vēl es piekrītu Botukefori e, kungam reizēm standartu izmaksas ir pārāk lielas MVU, un viņi ir tie, kur ir inovatīvi. Viņiem rodas ļoti labas idejas, taču, diemžēl, viņiem nav piekļuvis ES standartiem vai Eiropas standartiem. Eiropas standarti, protams, ir svarīgi e, rūpniecības sektorā, jo tas veicina konkurenci un tiek e, novērsti šķēršļi piekļuvai tirgumu. Tāpēc ir svarīgi, lai visi ievērst, ievērotu standartus un ārkārtīgi būtiski, lai mēs apskatītu arī komunikācijas aspekti. Pat šorīt seminārā mēs redzējām, ka vēl nav pietiekoši liela sadarbība starp akadēmisko pasauli un pēt, pētniecisko pasauli un Eiropas standartu organizācijām. Akadēmiķiem ir vairāk jāiesaistās eh, arvien dziļāk šajos procesos, kad eh, tiek izstrādāti standarti. Es uzskatu, ka mūsu komiteja būtu regulāri e, jāinformē no komisijas puses par mandātiem, kas tiek piešķirti e, standartizācijas darbībām. Mandāti parasti tiek piešķirti no komisijas divreiz gadā, un tie ska, e, skar gan darbību, gan finansējumu. Vēlreiz apsveicu Butika Farekundz, un mēs iesniegsim dažus grozījumus bet šie grozījumi tikai uzlabos tekstu un konsolidēs eh, standartu lomu. Eh, Rībīgs kungs, jā, paldies priekšsēdētāji kungs. Es arī priecājos, ka debate tika uzsākta. Eh, Protams, normēšana un patenti, tas ir atbalsts maziem vidējiem uzņēmumiem, Uh, kā arī izmantot uh, šīs jaunās tehnoloģijas, kuras ir standartizētas, kuras ir pārbaudītas uh, un kur ir ieguldīta daudz inovāciju. Ko mēs dzirdējām, viena no galvenām problēmām ir pareiza standarta atrašana, un tādēļ arī no komisijas puses vajadzētu pārdomāt uh, kā mēs varam ievies šo standartu, uh, lai ar um, meklētāju internetā šis standarts tiek ātrāk atrasts. Uh, un, protams, abstrakti E, šeit e, arī e, tiem ir jābūt publicētiem un tiem ir jābūt vairākās valodās, lai visa Eiropa varētu saprast šos standartus. Un, protams, arī attiecībā par uzbūvi un organizāciju, kur ir dažādas kvalitātes un kvantitātes, bet mums būtu jāpārdomā, lai mēs e, tomēr izveidotu apmēram vienādu standartu un arī tiesisko ietvaru e, gan komisijas, no komisijas puses, gan arī no parlamenta puses un attiecīgie um, e, eksperti tikti iesaistīti un, protams, notikt arī attiecīgo institūciju akreditācija, lai varētu nodrošināt kvalitāti, pēc tam arī certifikācija. Un šeit, protams, mums vajadzētu arī noskaidrot, uh, Eh, kur mēs gribam šo savstarpējo atzīšanu, piemēram, ja kādā no balību valstīm tas uh, ir ieviests, vai tas uzreiz automātiski visās pārējās um, dalību valstīs arī tiek atzīts. Uh, Um, tad būtu jābūt, protams, arī uh, cilvēkam, kas uh, šīs stratēģijas mēģina savienot, realizēt. Un viens, uh, viena metode būtu arī, um, lai Eiropas institūcijas lūkotos par standartizāciju, bet varbūt tomēr būtu nepieciešams arī, lai uh, institūcijas konkurē savā starpā. Uh, lai eh, piedāvātu eh, labāku eh, produktu. Paldies, kolēģis Lange. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ich ähm, würde. Es pievienotos manai kolēģei Tikau kundzei. Varbūt mums tiešām vajadzētu Bītingera kungs arī lūgt komisiju uh, um, normēšanas politikas vispārēju formu ā, izstrādāt ātrāk, jo mums ir uh, jautājumu uh, kopums, uh, Eh, kura, kurajam ir nepieciešama vispārēja reforma, es domāju, ka mums vajadzētu tomēr eh, lūgt, lai eh, komisija arī ātrāk reaģē uz mūsu jautājumiem. Es domāju arī, kā mēs Eiropas normas m, mm, ievietosim šajā globālajā uh, telpā. Tas, protams, ir saistīts ar ražošanu, ar industriju, un normēšanas procesu vajadzētu pātrināt, kas attiecās arī uz mandātu sadalīšanu, lai mēs patiešām uh, veiktu modernas tehnoloģiskas inovācijas, kuras būtu normētas. Mēs šeit diskutējam par elektromobilitāti. Uh, un mēs varam tikai grozīt galvu, cik lēni notiek šīs process, eh, sākot ar eh, eh, šo vādu, kuru ieliek kontaktīklā līdz pat ļoti moderniem produktiem, un mums taču ir jānodrošina darba vietas Eiropā. Tātad mums vajadzētu ļoti modernu un ātru normēšanas procesu tas būtu jāietilpina mūsu reformu pakotnē. Tad man ir arī jautājums par izmaksām. Es zinu, jā, protams, MVU, tas ir, tā ir kompleksa sistēma, to vajadzētu vienkāršot, bet pie izmaksām es nezinu, vai tas ir tik e, sarežģīts jautājums, vai tā ir tāda barjera, kur nevar pārkāpt. Mazie vidējie uzņēmumi Um, tie, teiksim, izmanto normas dažu tūkstošu apjomā, dažu tūkstošu eiro apjomā. Un ja šāda norma tiek ieviest, protams, ir arī ekonomiska pēļņa. Vai tā tiešām ir centrālā problēma? Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jā, tas labs jautājums. Satorī kundze. Grāce, prezidente. E... Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Es piekrītu tam, ko sacīja vairums kolēģa. Mums jāizmanto iespēja, iz, izman, mums vajag izmantot šo te sākuma stadiju, jo rudenī ir jau plāni vis visādiem ziņojumiem rūpniecības un iekšējā tirgus komitejās. Galvenās eh, bažas, kādas ir mums, kas ir iekļautas priekšlikumā no mūsu kolēģa, ir, tas ir tieši saistīts ar um, izmaksām, taču arī, kad mēs runājam par maziem vidējiem uz, uzņēmumiem, grūtības, kādas rodas šiem uzņēmumiem, konkrēti arī tāpēc, ka Eiropas līmenis ir tas, no kuras rodas arī viss šīs grūtības problēmas un šķēršļi. Tāpēc risinājums, kas izklāsta pienākumus tā, lai vienkāršotu noteikumus, būtu mērķis, kuru mums vajadzētu pašiem sev izvirzīt. priekšlikumi e, bija izteikti vairāk, un es atsaukšos uz pēdējo par koordināciju. Aicinājums labāk koordinēt starptautiskos partnerus, arī ASV partnerus iesaistot šajā darbā. Es domāju, ka tam vajag, vajadzētu būt normālai darba kārtībai un no šī brīža tā, tālākā nākotnē. tā kā mēs pieņemam jaunus noteikumus Eiropā, tad mums jāzina, kas notiek citās valstīs. Jo tas var nozīmēt, ka mūsu rūpniecība saņem sodus, un mums jāsaprot, kāda ietekme ir uz rūpniecību. Mums jāizdomā, vai mūsu izvēle ir pareizā. Lielas paldies! Uh, par desmito punktu, kuram vajadzētu būt vispārīgam notiekam, nevis kaut kādam ikpalaikam. Kolēģis Vēbers, lūdzu. Felicitē monsieur Butikofer par euh, son ex. Paldies arī Bitekofer kungu, es gribēju apsveikt par viņa ziņojumu un uh, gribēju arī paskaidrot, kā šis ziņojums tika iestrādāts normas, kuras mēs nosakām. Uh, tās ir. Uh, um, tiek dotas arī importētajām precēm no trešām valstīm. Un līdz ar to tas ir arī patērētāja aizsardzības instruments. Um, ko es vēlējos vēl pieminēt, Un tas vēl papildus, ko mani iepriekšējie runātāji e, teica, ko iepriekšējie runātāji teica. E, Bitekofer kungs koncentrējās uz precīzu jautājumu būtību, un arī es to dāru, tātad kas notiek ar kontroli. E, protams, mēs varam daudzkāršot normas un likumus, bet es konstatēju, ka kontrolieri un kontrolēšanas metodas nav pietiekamas Eiropā, piemēram, salīdzinājumā ar ES un lielām ekonomiskās izaugsmas valstīm. Jo ir normas, kuras ir jāievēro, un pie, kontrola nav pietiekama. ja esmu norūpējies par šo uh, normēšanu Eiropas Savienībā, tad es vēlētos, lai tas tiek arī pateikts, kādas ir kontrolēšanas metodes, kas mums varētu garantēt, ka uh, šīs normas tiek arī ņemtas vērā pakalpojumos no trešām valstīm. Vēlreiz Bitiho Kofer kungs un tad komisija. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies arī kolēģiem, eh, kuri runāja. Tātad es vēlējos eh, nedaudz atbildēt uz jautājumiem Veisenhorna kundze, kura ir šajā jomā atbildīgā komisijā. Šodien no rīta vēl eh, skaidroja, ka komisija domā, Um, rudenī vai uh, nākošā gada sākumā uh, izveidot standartizācijas pakotni. Un tas nozīmē tas, kas tika atrunāts šeit, tas uh, vēl uh, būs plašāks jautājuma loks, ko izstrādās komisija. Un tad mēs arī domājam ar kolēģiem, uh, vai tas ir pietiekami. Tātad mēs esam uzsākuši procesu ar iniciatīvas eh, ziņojumu no Čehijas republikas, ko Žušnika kungs to darīja eh, par šo standartizācijas pakotni un par jūsu jautājumu, vai tiešām arī šīs izmaksas ir centrālā problēma. Es eh, neteikšu, ka uh, Eh, izmaksas ir tieši šī centrālā visbūtiskākā eh, problēma. Eh, bet, kas vēl tika minēts, tad tas, šī problēma ir viena no problēmām. Ir runa arī par piedalīšanos, par dalību. Tātad kādā dalībvalstī ir lielāka dalība, kādā mazāk. Piemēram, arī normēšanas process Un trešā problēma ir e, tiešām izmaksu problēma, e, kur nav runa par to, ka visas normas e, bez maksas tiek piedāvātas, jo savādāk tas arī veikala darījums mums tie sabruks, ja tas tā nenotiks, bet mazajiem vidējiem uzņēmumiem uh, būtu jāpiedāvā par izdevīgākām cenām šīs normas. Un tad arī šī vienkāršošana ir nepieciešama. Tas ir droši vien nepieciešamais mazajiem vidējiem uzņēmumiem, tas, ko saredz arī kā problēmu, bet, protams, izmaksas spēlē kādu lomu. Un noslēgumā Vaizino kundze komisijas vārdā. Want... Paldies! Es gribu pieteikt Butikofera kungam. Mēs plānojam šo te e, paziņojumu komisija nāks klāt, klajā ar ziņojumu. Līdz gada beigām būs likumdošanas akts. Es gribu e, teikt tikai to, ka jūs, sap, es saprotu, ka jūs gribat, lai mēs rīkojamies ātri, bet tas ir process, kas paņem laiku. Uh, mums, mēs vajadzā, prasām kaut ko jaunu no standartizācijas. Mēs to prasām Eiropas likumdošanas ietvarā. Bija izteikts, eh, izteikta kārtība, kā iz, izsniegt standart, eh, mandāts un tā tālāk. Un pēkšņi mēs sākām, ka mums vajag sadarbība ar Eiropas standartizācijas organizācijām un komisiju un mm, iet tālāk par noteikto darbības jomu. Un tā tad jūs sakāt, ka jāmaina mandāts, jā, mums tas ir jāapskata, bet tas ir jādara vispirms, vispirms tas visiem ir jāsaprot, visiem ir jāvienojas. Un varbūt ne caur juridiskām izmaiņām, bet jāapskatās, kādi instrumenti būtu izmantojami pirms mēs izdarām pārskatīšanu mums ir jārīkojas arī piesardzīgi, bet mums jābūt skaidrībai, ka mēs pieprasām kaut ko jaunu. Mēs gribam, lai standartu izstrādātāji uzsāktu jaunu sadarbību ar likumdevējiem, un tāpēc mums rodas jauni, jauni izaicinājumi, un tagad mēs sākam šīs diskusijas, bet es domāju, ka šis ir process, kurā, kuras, kurš ir jāsāk no apakšas uz augšu ar kompānijām un ar iesaistītajām pusēm, jo komisija te nav dominējošā pozīcija, tā ir sadarbība ar kompānijām un standarta izstrādātājiem. Jūs gribat, lai tas viss notiktu ātri, bet eh, es eh, domāju, ka mums vēl ir lēnām jāiet uz priekšu. Jā, sirsnīgi pateicos un norādu, ka uh, rīt pulksten 17. Eh, grozījuma iesniegšanas laiks beidzās. Es lūdzu jūs sapratni un lai jūs arī šo termiņu ievērojat, lai attiecīgos tulkojums varētu veikt. Un sirsnīgi pateicos, un līdz ar to šo darba kārtības punktu mēs noslēdzam, un līdz ar to arī beidzam mūsu sēdi. Un tagad mēs varam iet uz nākamo sēdi bet koordinātora sanāksme sākās šeit atkal un tiksimies rīt. Paldies!